Ich habe es mir verlangt. Tut mir leid. Hm? No. Brigitte, was... Brigitte we, we start, no? Who is, uh, who is replacing Mr. Berman? Who do Richard, that? Richard. Šeit tās um, Birman kungu. Ričards, Ričards, dāmas un kungi, sirsnīgi jūs sveicu Šodien sāksim ar pirmo darba kārtības punktu, tas ir Bērmana ziņojums. Noteikti lielu uzņēmumu koncernu nefunkcionālās un daudzveidības informācijas atklāšana izklausās ļoti nopietni. Pirms izteiksies eh, Ričards un arī eh, Berman kungs Tie ir arī daudzi grozījumi iesniegti. Priekšādātāji, Havita kungs, es atvainojos, bet man šķiet, ka Bērmena kungam nepatīk mutiskie grozījumi un, un balsājumi pa daļām. Es domāju, ka mums vajadzēs eh, izteikt iebildumus pret tiem. Sind vier Leute četri cilvēki, ir vajadzīgi četri cilvēki, lai uh, izteiktos pret mutisko grozījumu. Vai ir šādi četri cilvēki? Vai sociāldemokrāti darīs tā, kā viņiem liek? This is every how they define solidarity. <laughs> tā mēs definējam solidaritāti. Tas ir baidot oral amendments gone. Te ir runa par abiem mutiskajiem grozījumiem. Tātad mēs balsosim tikai par Erster Teil, wer ist Pirmā daļa, kurš par? Pret atturas norādīta. Norādīta. Kurš ir par pirmo daļu? Kurš pret? Atturas norādīta. Kurš ir par otro daļu? Pret atturas pieņemta. Ersten Teil. Par pirmo daļu? Par otro, kurš par? But you voted with yes. Taču jūs balsojāt par. Kāpēc jūs tagad esat pret? Jūs balsojāt par. That's the point. The Christian Democrats are confused and so kristīgie demokrāti ir samulsuši un sociāldemokrāti dara kā, tā, kā viņiem liek. And the Christian Democrats win and the socialists lose. That doesn't seem fair to me. The Christian Democrat method where we are is chaos, but we cannot be. Šķiet, ka ir tāds kā hauss radies, bet mēs tiešām nevaram būt pilnīgi visur. Balsājums slēgts. 12 pret 14 noraidīts. Kurš par trešo daļu? Pret atturas Pieņemta. Pārbaudīsim. It's the same thing again. Šķiet atkal būs tas pats. Beidzam balsot. Tagad ir vairāk cilvēku. Norādīts. Diviem cilvēkiem nav kartiņu. And? Yes, yes, ah, okay. <laughs> So, so it's uh, won by 17 to 6. 17 eh, pret 16 uzvarēts. 16. grozījums. Divās daļās. Kurš ir par pirmo daļu? Kurš par otro daļu? Nē, kurš, par, kurš pret pirmo daļu? Atturas pieņemta. Kurš ir par otro daļu? Dagegen. Pret atturas norēdīta. 17. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Pirmais kompromiss, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 21. grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 22. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 23. kurš par pret atturas pieņemts. 24. mutiskais grozījums Viss kārtībā šeit ar matisko grozījumu. Pirmā daļa. Bet ir divas daļas. Bet te taču ir sadalīts eh, divās daļās. Ar vai bez matisko grozījumu. Tagad balsosim ar matisko grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. Trešais, kurš par pret atturas nu pieņemts. 25. kurš par pret atturas noraidīts. 26. un 27. Bet te tiešām ir tāds labs sajaukums, kurš par pret atturas pieņemts. 28. kurš par pret noraidīts. 29. Pirmā daļa, kurš par pret atturas Norādīta. Otrā daļa, kurš par? Pret atturas pieņemta. 30. kurš par, pirmā daļa, kurš par? Pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Pret atturas norādīta. 31. kurš par? Pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 35. grozījums, kurš par, pret, atturas, norādīts. 36. kurš par, pret, atturas, norādīts. 37. divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. Kurš ir par otro daļu? Pret atturas pieņemta. Pirmais grozījums, kurš par? Otrā daļa. Pārbaudam. Beidzam balsot. 14 pret 19 noraidīts. Pirmais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. Nē, pieņemts. Pārbaudīsim. Pieņemts. Četrpadsmit. Liberāļi nobalsoja par. Kā tas var būt? Nu, liberāļi pārdomāja. Nu, tie ir liberāļi. Ceturtais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Apšuvis, ka šlāk. Beidzam balsot. 18 pret 16 pieņemts. Piektais grozījums, kurš par? Pret. Atturas norādīts. Sestais grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Septītais, kurš par? Pārbaudīsim. Beidzam balsot. stimmen wir alles elektronisch ab bis zum Schluss. Tagad balsosim par visu elektroniski līdz pašām beigām. Kurš tas bija sestais, tēt septītais, kurš par? Pret? Sociālisti pret? Pārbaudīsim. Apšīmiski. Beidzam balsot. Nu, tagad bija skaidrs. Kāļš līderis balsoja par. Varbūt kaut kas ir noticis ar balsošanas iekārtām. Devītais, kurš par? Nē, astotais, kurš par? Par astoto. Pret atturas pieņemts. Devītais, kurš par? Pret atturas pieņemts. Desmitais, kurš par? pret, atturas norādīts. 11. kurš par, pret, atturas norādīts. Ne pieņemts. Nenorādīts. 11. Geschlossen. Beidzam balsot. 17 pret 16 pieņemts. 12. kurš par? Pret. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. 17 pret 18 noraidīts. Man ir uh, radies iespējas, ka dažos uh, slēgtajos balsojumos kāds balso ar jā. 13. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 14. un 15. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kurš ir par eh, ziņojumu kopumā? Elektroniskais balsojums. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts 25 pār 10 pret. Sirsnīgi sveicam Bermana kungu. Hauita kungs, šķiet, ka jūs e, tiešām cīnījāties par šo ziņojumu. Tātad 25 uh, pār 10 pret, neviens neaturējās. Tagad runāsim par Islandes ziņojumu to sauc par progresa ziņojumu, un man patiešām interesē, ko mums varētu pavēstīt Predeskungs. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāj. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāj. Mēs atkal runāsim par Islandi. Mēs runājām par Islandi pirms četriem mēnešiem. Šo laiku uzskatu, ka šis četru mēnešu pārtraukums bija ļoti noderīgs. Tādā nozīmē, ka mums bija iespēja izvērtēt izmaiņas ko nesa Īslandes vēlēšanas. Kā jau jūs ļoti labi zināt, Īslanda vēl ar vienu ir kandidātu valsts. Valdība ir nolēmusi apturēt uh, iestāšanās sarunas uz laiku. Viņi tagad gaida pētījuma rezultātus. Šo pētījumu veids Eiropas eh, pētījuma centrs Reikavīkā. Pirmkārtām šis pētījums attiecas uz iestāšanās sarunu stāvokli brīdī, kad tās tika apturētas. Un tāpat šajā pētījumā ir jāizvērtē attīstība Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka šī ir ļoti interesanta izvēle tāpēc, ka politiķi nevēlas pieņemt nekādus lēmumus, pirms viņi būs uzzinājuši Reikivīgas institūta viedokli. Vispirms tika runāts par debatēm, pēc eh, pētījuma rezultātiem septembrī uh, Ziņojums eh, tiks publicēts janvārī. Tas nozīmē, ka mums nāksies nogaidīt dažas nedēļas vai pat mēnešus, līdz būsim saņēmuši skaidru Islandes valdības nostāju, kas balstīsies uz šo ziņojumu. Ņemot vērā šo neskaidrību, sabiedrības viedoklis ir uh, interesanti mainījies. Mēs redzam, ka to cilvēku skaits, kas ir par iestāšanos, ir palielinājies. Saskaņā ar pēdējām aptājām tie ir 41,7% cilvēku. Tas nozīmē, ka par 8% ir palielinājies to cilvēku skaits, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Taču lielākā daļa ir arī par iestāšanās sarunu turpināšanu, Un uh, politiskā ziņā tas ir interesanti, jo valdība ir nolēmusi apturēt uz laiku šīs sarunas, taču sabiedrības viedoklis ne tikai norāda, ka cilvēki vēlas turpināt sarunas, bet cilvēki arvien vairāk liecas uz iestāšanos. Mēs redzam, ka valdība ir tāda uh, tāda klusa nostāja, tā drīzāk kavējas ar lēmu pieņemšanu, taču sabiedrībā nostāja ir pavisam cita. Pagājušo reizi, kad mēs eh, pieņēmām progresa ziņojumus par kandidātu valstīm, tad attiecībā uz Īslandi ir bijis sagatavots tikai viens progresa ziņojums. Un tas ir tāds kā paradoks. Ziņojuma nosaukums ir 2012. gada progresa ziņojums un perspektīvas pēc notikušajām vēlēšanām. Tāpēc, ka šis ziņojums par 2012. gadu, kas tika pieņemts, kā jūs atceraties, tika atlikts vairāk kārt. Mums nebija balsojuma plenārsēdē. Mēs balsojām komitejā, taču plenārsēdē balsojums tā arī nenotika. Kaut arī mums ir 2013. Eh, gada ziņojums, ko ir sagatavojusi komisija, šeit mēs runājam par 2012. gada progresu un par to, kas eh, notika pēc vēlēšanām šī gada sākumā. Komisārs eh, Fūle mums pavēstīja, ka komisija labprāt atsāktu iestāšanās sarunas, lai panāktu pozitīvu rezultātu abām iesaistītajām pusēm. Šī pozīcija tika atbalstīta, tāpēc, ka tā ir ļoti racionāla nostāja un arī tas ir pareizais lēmums. Taču vēlamies arī pieminēt, ka Īslandes premjers reaģēja apvainojot eh, komisāru Fūli par to, ka viņš ir sniedzis pārāk brīvu viedokli par iestāšanos. Mēs respektējam Īslandes premjera viedokli, ņemot vērā to, ka valdība un parlaments vēl nav pieņēmuši skaidru nostāju. Es nedomāju, ka mēs varam sagaidīt kaut kādus apvainojumus vai arī uh, dzirdēt, ka komisija ir kaut kā noziegusies, nesniedzot skaidru pozīciju. Esmu sagatavojis tikai vienu kompromisa grozījumu, tas ir teicis nosūtīts ēnu referentiem. Šķiet, ka viņi pret to neiebilst. Šīs kompromisa grozījums ietver visu kolēģu ieteikumus, lai aktualizētu debates par Islandes iestāšanos. Tāpat arī šeit ir kalendārs. Kalendārs debatēm. Paldies! Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem un arī sniegšu papildu informāciju, ja tāda būtu nepieciešama. Liels paldies! Ja kolēģa Rūček izdā. Rūček kungs. Rūček kungs uh, ir tur. Es pārstāvu Geranu Fermu, viņš nevarēja šodien ierasties, tāpēc es nolasīšu to, ko viņš vēlējās teikt. Viņš vēlas pateikties Predis kungam par ļoti labi līdzsvaroto rezolūciju, un eh, paldies arī par darbu ar grozījumiem. Predis kungam bija jāstrādā ļoti grūtos apstākļos, un viņš augstu novērtē to, kādā veidā šis darbs ir paveikts. Tas, ka valsts iepauzē ar savām iestāšanās sarunām un um, arī likvidē iestāšanās sarunu grupu, <clears throat> ir ļoti neparasta situācija mums. Neskatoties uz to, kādas darbības veiktu jaunā konservatīvā Islandes valdība, mēs respektējam viņu darīto. Mums ir jāatstāj šis pieteikums atvērts, mēs nedrīkstam riskēt ar negatīvu reakciju, ja mēs izdarīsim pārāk lielu spiedienu uz viņiem turpināt sarunas. Tas varētu būt pretproduktīvi, un uh, šīs iestāšanās sarunas tiktu apturētas pavisam. Uh, Attiecībā uz referendumu Islandes valdība ir parādījusi, ka tai nav nekādas intereses kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Bet tā kā referendums ir apsolīts, tad ir jāgaida, vai iestāšanās sarunas tik, tiks atsāktas vai nē, vai arī valdība pildīs savu apņemšanos vai nē. Uh, Tas, ka tagad ir iepauzētas iestāšanās sarunas un ka šīs sarunas varētu turpināt bez referenduma, es domāju, ka šeit mums islandiešiem vajadzētu dot laiku situācijas noskaidrošanai. Taču es eh, domāju, ka vienmēr pastāv risks, ka referendums būs par jā vai nē Eiropas Savienībai kā tādai, nevis par iestāšanas sarunu turpināšanu. Tieši tāpēc mums vajadzētu turpināt kontaktēties ar islandiešiem un mm, turpināt dialogu. Mēs uzskatām, ka vajadzētu rīkoties gudri, cerot, ka Īslandes un Eiropas Savienības attiecības paliks pozitīvas. Ferman kungam nav uh, nekāda iebilduma arī pret jūsu papildus grozījumu. Anbāla. Van Dālenkungs. Ties priekšsēdētāji Alde grupas vārdā var teikt, ka mana nostāja ir uh, aptuveni tāda paša kā iepriekšējiem runātājiem. Uh, Um, Islanda joprojām ir kandidāta valsts, mēs labprāt to uzņemsim Eiropas Savienībā, bet, uh, protams, šis jautājums jāizlēma Islandas tautai un valstī, un mēs neizdarīsim spiedienu šo valsti, bet mēs joprojām esam gatavi viņus uzņemt. Uh, Eh, tā brīdī, kad eh, tiks pieņemts šāds lēmums, un mēs eh, arī tad spērsim atbilstošus soļus, un es domāju, ka uh, ir arī interesanti nodibināt kontaktus ar Islandes atbilstošām partijām un noskaidrot, ko mēs varam darīt, bet, nu, mēs esam atvērti pret Islandi. Paldies! Tagad vārds uh, Saram Robertam. Jā, priekšsēdētājs jau ir aizgājis, bet, nu, labi. Anglijā mēs sakām tā piesardzīgi, piesardzīgi, un uh, tā mēs arī uh, izturamies pret Īslandi, un tāda ir Prēdas kunga pieeja Īslandas jautājumam. Uh, Mēs eh, jau pirms eh, devāmies uz Islandu oficiālā vizītē, nebija īstas skaidrības, vai viņi vēlas vai nevēlas iestāties un kādai šai pieeja vajadzētu būt. Manuprāt, tomēr ir maz ticams, ka, ka šī valsts vēlēsies iestāties Eiropas Savienībā. Bet, nu, tas, šiem, šis jautājums tiešām ir jāizlēma Islandas tautai. Viņiem demokrātija pastāv jau kopš 950. gada. Un kā referents uh, norādīja, sabiedriskās domas aptaujās atbalsts iestāja ir nedaudz palielinājies. Nu, skatīsimies, kā situācija attīstīsies. Ir labi, ka referents centās būt neitrāls un ka Jāsaka, ECR grupas viedoklis ir tāds, ka mums ir jāpagaida un jāskatās, kas notiks, vai nu šī valsts pievienosies vai nepievienosies, bet Islandē pašai šis lēmums ir jāpieņem. Un um, mēs atbalstam arī kompromisu grozījumu un esam apmierināti ar uh, referenta darbu. Paldies, un tagad vārds uh, komisijas pārstāvim Langem. Paldies, priekšsēdētāji, paldies prediskogam par ziņojumu. Es gribētu pievērsties diviem jautājumiem, kas ir palikuši tā kā malā līdz šim brīdim. Ārlietu ministrija ir pasūtījusi pētījumu par iestāšanās sarunām un par attīstību Eiropas Savienībā. Un mūsu informācija ir tāda, ka šo pētījumu veiks um, ekonomikas pētījuma institūts um, Īslandes universitātē un ka tas būs tāds fak uz faktiem balstīts ziņojums bez jebkādiem ieteikumiem un ka šīs ziņojums tiks pabeigts tikai 2014. gada sākumā un pēc tam to apspriedīs parlamentā. Turklāt eh, ar līdztekus ārlietu ministrijai arotbiedrību konfederācija, darba devēja konfederācija un eh, tirzniecības kamera arī ir pasūtījuši savus pētījumus, ko veiks um, Starptautisko attiecību institūts un šīs ziņojums arī tiks publicēts nākamā gada pavasarī. Uh, Tātad šīs četras organizācijas visumā atbalsta iestāšanās sarunu turpināšanu, un mēs uzskatām, ka tas atspoguļosies arī šajā ziņojumā. Līdz ar to pavasarī nā, nākamgad mēs varēsim turpināt šo ziņojumu apspriešanu. Tagad pāris vārdu par sabiedriskās domas pētījumiem. Jaunākie Dati liecina par to, ka 67% īslandiešu uzskata, ka ir jānotur referendums par to, vai turpināt iestāšanās sarunas, un 52% aptaujā to atbalsta sarunu turpinājumu, lai gan vairākums īslandiešu ir pret iestāšanos Eiropas Savienībā un 41% ir par. Paldies, Langes kungs, vai Prēdas kungs vēlas vēl dažus vārdus teikt? Um, mani ļoti priecē tas, ka esam panākuši vienprātību Islandes jautājumā pat uh, pēc tām, kad uh, Islandes valdība pieņēma lēmumu apturēt sarunas. <clears throat> pat tad, kad sarunas vēl notika, bija tāds. Uh, pastāvēja šī vienprātība un ir prieks redzēt, ka šī vienprātība joprojām ir spēkā. Ir uh, paredzams, ka varbūt būs zināmas pretrunas starp šiem uh, pētījumiem, kas ir pasūtīti. Manuprāt, lēmumu nepieņems tik drīz. Domāju, ka nākamā gada pavasarī debates tikai sāksies. Un tas nozīmē, ka Īslande nebūs uh, aktuāls jautājums mūsu komitejas dienas kārtībā tuvākajā laikā. Priekšsēdētājs tagad es gribu paziņot, ka balsojums mūsu komitejā notiks 5. decembrī. Līdz ar to varam veikt šā darba kārtības punkta izskatīšanu un varam pāriet pie nākamā punkta bet diemžēl mūsu kolēģe Elizabete Jēgle vēl nav uh, ieradusies, un tādēļ pārējām vēl pie nākamā punkta, un tas ir 2013. gada progresa ziņojums par Melnkalni, referents Tānokaku. Mm. Priek, eh, tā no kungs, eh, diemžēl mana runa atrodas manā birojā un man ir jāaiziet tai pakaļ. Priekšsēdētājs līdz ar to es ierosinu kolēģi izsludināt piecu minūšu pārtraukumu, gaidot vai nu Jēglis kungu, vai sagaidot, kamēr Tanoks, eh, Tanokungs aiziet pakaļ savai runai. Mr. Tanner? You, you're ready? So, colleagues, we can start then. Uh... Jā, kolēģi, līdz ar to mēs varam pievērsties 12. darba kārtības punktam 2013. gada progresa ziņojums par Melnkalnu vārds referentam Tanoka kungam. Labrīt, dāmas un kungi, man ir liels prieks jūs iepazīstināt ar savu progresu ziņojumu par Melnkalni, kuras saņēma kandidāta valsts status 2010. gada decembrī un ir tā sasniegusi lielu progresu virzībā uz Eiropas Savienību Šī valsts ir spilgts piemērs tam, ko var sasnākt, sasniegt Balkānos. Pirms septiņiem gadiem notika strīdīgs referendums par atdalīšanos no Serbijas. Serbija šo valsti bija dom, dominējis par šo valsti daudzus gadsimtus. Un jāatzīst, ka sākumā biju skeptiski noskaņots pret uh, to, vai Melnkalni varēs pastāvēt kā nearīga valsts ar tik nelielu iedzīvotāju skaitu, bet par laimi es biju kļūdījies. Ir veiktas ek politiskas, ekonomiskas un sociālas reformas šai valstī. Tā ir pat apsteigusi Serbiju sarunu procesā. Pagājušajā gadā ir pabeigtas sarunas par skrīningas sadaļām, un tagad ir paredzēts atvērt 23. un 24. sarunu sadaļu par uh, tieslietām, uh, cīņu pret korupciju un organizēto noziedzību un saistītiem jautājumiem, un ceram, ka nākamajā mēnesī uzsāksies sarunas par šīm sadaļām. Uh, Melnkalne varētu pat izrādīties nākamā valsts, kas pievienosies Eiropas Savienībai, bet nu, tas varētu notikt neatrāk par 2020. vai 2021. gadu. Šī ir maza un skaista valsts rietumu Balkānos, un es uh, uz uzsveru pozitīvos aspektus šai valstī, un viens svarīgs uh, punkts ir tas, ka ir liela uh, vienprātība šai valstī par labu dalībai Eiropas Savienībā. Un tomēr ir konstatējamas uh, zināmas um, negatīvas iezīmes, kaut arī valstī ir iedibināta plašsaziņas līdzekļu brīvība. Uh, bet tomēr daži mediji un uh, grupējumi veido opozīciju ārpus uh, parlamenta un vēršas pret uh, premjerministru Džukanoviču un uh, viņa līdzstrādniekiem, un šeit ir tāda nekonstruktīva nostāja pret integrāciju Eiropas Savienībā ir bijuši daži gadījumi, kad uh, vēr, eh, ir notikusi vēršanās pret presi un ļaunprātīgi iesūdzēti žurnālisti tiesā. Tiek apsūdzēti plašsaziņas līdzekļi par to, ka tie um, ir vara pati par sevi un manipulē ar sabiedrisko domu. Uh, Un pastāv risks, ka šādas tendences varētu kavēt uh, iestāšanās procesu Eiropas Savienībā, pat ja valdība veic visu, kas no tās tiek prasīts un īsteno reformas. Bet, manuprāt, ir uh, jābūt konstruktīvai opozīcijai parlamentu ietvaros, bet, diemžēl, šī opozīcija darbojas ārpus parlamenta. Uh, runājot par iestāšanās sarunām, eh, galvenās problēmas ir eh, vēlēšanu likums, tieslietu sistēmas darbība, ir eh, optimistiska noskaņa, kā ir par to, ka prokurora ievēlēšana parlamentā ar divu trešdaļu balsu vairākumu radīs pozitīvas pārmaiņas. Tomēr uh, joprojām tiesās ir uh, liels uh, neizskatīto lietu skaits un dažos gadījumos noziedznieki netiek sodīti. Tāpēc Tāpat uh, ir apsūdzības par to, ka vadošās partijas uh, deputāti ir apsprieduši par to, kā izmantot valsts līdzekļus vēlēšanu kampaņā, bet nu, šīs jautājums ir jāatstāj tiesību sargājošo iestāžu ziņā jāveic pienācīga izmeklēšana. Tādi jautājumi kā LGTB, Roma, uh, dzīmumu līdztiesības jautājumu. Šeit ir sasniegts progress. Uh, it kā šai valstī ir tikai divi oficiāli deklarēti geji, bet viens no šiem aktīvistiem tagad ir lūdzis patvērumu Kanādā. Kaut arī policija uh, lieliski ir pastrādājis nodrošinot to, lai divi, divas geju praidu uh, manifestācijas varētu notikt uh, bez šķēršļiem. Tāpat es uzskatu, ka dalība NATO stiprinātu reformu procesu šai valstī un arī veicinātu iestāju Eiropas Savienībā, jo šeit ir saskars punkts starp šiem abiem jautājumiem. Bet jau tagad šī valsts dod ieguldījumu uh, kopējā drošības aizsardzības politikas misijās un uh, piedarās starp Atlant pāratlantijas uh, partnerībā ir uh, konstruktīvi un līdzsvarot jāizvērtē valsts uh, sasniegumi šai procesā. Esmu gatavs uzklausīt kolēģu viedokļus, ņemt vērā viņu grozījumus darbā pie kompromisiem un šo jautājumu izskatīsim mūsu komitejā janvārī. Paldies Tanokam, Tanoka kungam par ziņojumu attiecībā uz Melnkalni un nu gribētu dot iespēju izteikties ēnu referentiem un sveicinām Jēglas kundzi mūsu vidū, bet nu šobrīd turpināsim skatīt Melnkalni ziņojumu, to nepārtraucot. No ETP Brisāgič kungam vārds lūdzu. Taker. Brisāgič kundze. Som vanligt så har herr Tannock förberett oss ett väldigt bra och väldigt balanserat. Kā vienmēr Tanaka kungs ir sagatavojis labu ziņojumu. Tas ir patiešām līdzsvarots eh, ziņojums. Liels viņam paldies par to. Vai jūs teikt mani dzirdat? Es varu runāt arī slovāku valodā. Labi, zviedru valodā. Es vēlētos Tanaka kungam sirsnīgi pateikties par ļoti labi līdzsvarotu ziņojumu. Es gribēju e, tikai mazliet komentēt saturu. Korupcijas un organizētās noziedzības apkarošana ir galvenās prioritātes, taču tas neatiecas tikai uz Melnkalni, tas attiecas uz visu reģionu. Mēs ļoti labi redzam, ka arī Serbija strādā pie šiem jautājumiem. Visām Balkānu valstīm kopš Bulgārijas un Rumānijas iestāšanās tiek izvirzītas šādas prasības. Melnkalne arī pagātnē strādāja pie šiem punktiem. Tanuka kungs ir norādījis šiem jautājumiem savā ziņojumā, un es gribētu parādīt, ka mums paralēli vajadzētu paskatīties arī uz to, kas ir iekļauts citos ziņojumos. Uzskatu, ka mums vajadzētu visos ziņojumos izmantot vienādus formulējumus, tāpēc, ka noziedzība, un jo īpaši šī nu, organizētā noziedzība, neatiecas tikai uz vienu valsti, tas ir pārobežu fenomens kas skar vairākas valstis. Tāpēc es gribētu, lai tiek izmantoti vienādi formulējumi. Tagad par plašsaziņas līdzekļu brīvību. Šeit ir runa par to, lai žurnālisti varētu brīvi veikt savu darbu. Runājot par šiem jautājumiem, es gribētu norādīt, ka arī žurnālistiem ir jāuzņemas sava atbildība. Šķiet, ka šo atbildību Balkānos saprota savādāk nekā šeit. Tad, kad tiek runāts par plašsaziņas līdzekļu brīvību Balkānos, tad tiek uzskatīts, ka žurnālistiem ir brīvi runāt par pilnīgi visu, kas tiem ienāk prātā. Mums vajadzētu iekļaut tādus formulējumus ziņojumā, kas ļautu eh, šo brīvību tulkot ne tikai kā tiesības, bet arī kā pienākumus. Uzskatu, ka vajadzētu aktualizēt arī zināmus faktus. Ir skaidrs, ka Melnkalnē ir spēcīgāk jāiestājas par minoritātēm, un tiek runāts šeit par romiem un eģiptiešiem. Arī mēs iepriekšējos ziņojumos par to runājām. 2012. gadā Melkāne ir sagatavojusi rīcības plānu tieši šīm minoritātēm. Par to es vēlētos sīkāk parunāt un ņemt vērā tajā iekļautos faktus. Opozīcija ziņojumā tiek apšaubīta un iespējams, ka uh, varētu teikt, ka Tanuka kungs varbūt šeit ir kaut ko centies pasargāt. Uh, Bet es eh, gribētu iebilst, es uzskatu, ka ziņojums ir patiešām līdzsvarots. Un uh, ir ļoti labi, ka šī valstī pozitīvi skatīta citās valstīs. Melnkalnē opozīcijas daļa nav apmierināta ar to, ka par valsti tiek gatavoti pozitīvi ziņojumi. Tāpēc es gribētu lūgt jūs eh, atbalstīt šo ziņojumu, jo, manuprāt, tas ir ļoti līdzsvarots teksts. Saruč. Liels paldies. Nu, vārds Ručika kungam, SND grupa. Paldies. Es izklāstīšu Jerena Fārma kunga viedokli, kas ir mūsu ēnu referents. Sākumā paldies Tanaka kungam par ziņojumu projektu, tas tiešām ir līdzsvarots, un tas ir koncentrēts par svarīgākiem jautājumiem. Jo īpaši ir uzsvērts pilsoniskā sabiedrība reformu laikā, pievienoties Eiropas Savienībai, tas ir īpaši uzsvērts, un tas, ka tiek atklāts 23. 24. sarunu sadaļas tuvākajā nākotnē. Tomēr es plānoju iesniegt vairākus grozījumu priekšlikumus par uh, jautājumiem, ko Tano kungs nav iekļāvis ziņojumā. Un šie jautājumi ir tiešām svarīgi, kā piemēram EPA finansējums, kas būtu jāpadara pieejamāks mazākajām un necentrālajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un Mankalnē ir jāturpina darbs pie vienlīdzības politikas īstenošanas, lai arī um, sieviešu pārstāvība parlamentā tiktu palielināta augstākā līmeņa pozīcijās un arī lēmumu pieņemšanas tādās pozīcijās, gan publiskajā, gan valsts sektorā. Arī vienlīdzīga samaksa par darbu ir būtisks jautājums, un kā so, sociāldemokrāts uh, Farmkungs plāno ies, iesniegt arī grozījums par um, nodarbinātību un darba tiesībām, bet, kā jau tika minēts, tad ziņojums kopumā ir līdzsvaros, tomēr to varētu vēl uzlabot ar šiem dažiem papildus grozījumiem. Paldies! Liels paldies, Ručeka kungs! Faigla kungs, Alde grupas vārdā lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Sākumā gribētu izteikt atbalstu un uh, pozitīvi vērtēt mūsu referenta Tanoka kunga darbu. Ziņojums ir tiešām līdzsvarots, draudzīgs, konstruktīvā garā rakstīts. Un savas grupas vārdā varu teikt, ka mūsuprāt, Melnkalne lēnām, bet noteikti panāk progresu uh, pildot uh, savus pienākumus, lai tas rezultētos ar pievienošanos Eiropas Savienībai. Kā jau tas ir uzsvērts komisijas ziņojumā, tad administratīvās kapacitātes stiprināšana nu jau tagad ir novērojama daudzās jomās. Ir um, panākta politiskā vienprātība uh, pēc tāda nedaudz haotiska laika posma, kas sekoja prezidenta vēlēšanām. Nu, parlaments strādā tātad pilnā kapacitātē un um, valsts darbojas kā labi darbojušos demokrātija. Ir redzams, ka ir vēlme īstenot būtiskas reformas un kā, piemēram, tāda nozars kā uzņēmumu, uzņēmumu tiesības, um, informācijas tiesības, nodokļi, uzņēmēja darbība, rūpnieciskā politika. Visā šajās jomās Malkalna ir panāks vērā ņemumu progresu un komisija ir piedāvājusi uh, uzsākt pievienošanās sarunas. Referents tā to ir pasniedz, un arī mēs pievienojamies šim aicinājumam. Kas attiecas uz citām nodaļām, tur ir uh, noteikti kritēri, un tagad gaidīsim Mankalnes darbu. Ir būtiski, lai Mankalnes valdība pieņemtu visaptvarošu darba plānu, lai īstenotu valsts programmas uh, tiesiskuma jomā, uh, Mānkalnē, kur ir noteikti kriteriji 23. un 24. sarunu sadaļai. Un šajā satverā daudzi būtiski jautājumi ir jārisina, kā cīņa ar organizēto noziedzību, korupciju un um, tieslietu sistēmas reformas. Es pievienojos referentam, ka ir jāat, jāatver pēc iespējas ātrāk arī citas sarunas sadaļas, un tādējādi jāveicina reformu procesu. Vajadzētu varētu zīmēt, ka socioekonomiskā situācija Mānkalnē vēl aizvien ir sarežģīta, jo bezdarba rādītājs ir tuvu 20% šobrīd. Pilsoniskā sabiedrība jau tagad ir veiksmīgi integrēta dažādos politikas procesos, tomēr pilsoniskās sabiedrības dalība vēl aizvien varētu veicināt. Un arī uh, Uh, reģionālā kontekstā uh, vajadzētu īpaši reģionālo lomu uzsvērt Melnkalnas kontekstā un gribētu arī uzsvērt, ka robežu, robežu noteikšana, kā tas ir izklāstīts arī komisijas ziņojumā, ir patiešām būtisks elements un tādēļ ir svarīgi, lai Melnkalna ar kaimiņu valstīm uh, mēģinātu atrisināt vēl aizvien šo neatrisināto robežu jautājumu, jo vēsture mums māca, ka kādā brīdī tas tomēr varētu izrādīties par visai vērā ņemumu problēmu starp Balkānu valstīm. Paldies! Paldies, Vaigla kungs! Zaļo grupas vārdā Tames Meika kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Es izteikšos Ulrika Lunačeka vārdā, kas ir mūsu ēnu referents. Sākumā gribētu pateikties Tanu kungam par ziņojumu, un lai arī vairākas lietas, eh, ko mēs, tomēr ir vairāk komentāri. Sākumā balsojums plenāra sesijā par Melnkalna ziņojumu aprīlī, kas sekoja prezidenta vēlēšanām. Mēs vēl aizvien, mums vēl aizvien ir žēl, ka referents un viņa politiskā grupa, ETP un ALDE grupa, neatbalstīja mūsu iesniegto grozījumu par konfliktu, kas sekoja pēc vēlēšanām, un šajā grozījuma priekšlikumā mēs runājam par problēmām un nelikumībām saistībā ar balsotāju reģistrēšanu un valsts finansējumu izmantošanu. Mēs būtu varējuši ietekmēt situāciju Mankalnē, bet mēs to neizdarījām. Parlaments to nepaveica. Un, nu, jautājums par balsotāju reģistrāciju un valsts finansējumu atspoguļots arī progresa ziņojumā un Tāno kunga ziņojumā. Uh, Tomēr vēl aizvien spiediens nav pietiekami liels. Jūs visi jau noteikti apzināsieties, ka ir bijusi parlamentārās izmeklēšanas komiteja, kurai neizdevās pieņemt secinājumu šajā jautājumā, un komisija tieši norāda, ka vēl aizvien ir jānodrošina tiesiskā uzraudzība šim procesam, un šie jautājumi, kolēģi, ir svarīgi. Te mēs runājam par Melnkalnas iedzīvotāju uzticību iestādēm un demokrātijai. Uh, Notikušais apšauba to, vai valsts atbilst un pilda tādus pamata politiskos kritērijus. Šim šajā jautājumā mums jāsakās skaidri, noteikti, un ceru, ka pārējās grupas mums varētu pievienoties, ja nu šāda situācija vēlreiz atkārtotos. Otrakārt, pastāv arī bažas par žurnālistu drošību. Uh, un neatkarīgo masu mediju pakalpojumu sniedzēju drošību. Ziņojumā ir norādīts, ka situācija ir neuzlabojas, bet gan pasliktinās. Žurnālisti saņem aizvien lielākus draudus nekā iepriekš pagātnē, un kā ir 13. punktā tas ir norādīts. Arī šeit mēs gaidām attiecīgas tiesiskās, rī, tiesisko rīcību, jo masu mēdīju plašsaziņas līdzekļu drošības uzraudzība ir būtisks kritērijs. Treškārt ir labi, ka valdība ir pieņēmusi ziņojumu attiecībā uz LGBT, dzīves kvalitātes uzlabošana tomēr nevar turpināt tikai izstrādāt dokumentus. Ļoti mm, tātad slikts signāls ir tas, ka LGBT galvenais aktīvists Vankalnē, nu, ir saņēmis um, patvērumu Kanādā, un tas ir tiešām mums rada bažas, un ir jāpaturprāt arī vides apsvērumi Paldies par ziņojumu. Mūsu grupa plāno iesniegt uh, vairākus grozījumu priekšlikumus saistībā ar jautājumiem, ko es izklāstīju, un gaidu mūsu turpmāko sadarbību. Paldies! Paldies! Goja grupas vārdā Fuljāniča kungs lūdzu. President. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā gribētu pateikties Tanuka kungam par ļoti draudzīgu un at atklātu ziņojumu. Sakot, atklāts, godīgs. Manuprāt, tas nozīmē, ka šajā ziņojumā ir ietvertas tās pamat iezīmes un pamatjautājumi, kurus ir nepieciešams teikt par Melnkalnu. Tad, kad es teicu draudzīgs ziņojums, tos biju domājis tādā veidā, ka tas mēģina atbalstīt šo valsti. Un, um, nu, diemžēl reti šāds elements parādās ziņojumos. Mūsu ideja nav vērtēt šo valsti, bet gan palīdzēt šai valstī. Melnkalna ir neliela valsts Tajā ir 600 tūkstoši iedzīvotāji, bet, nu, situācija tur ir visai sarežģīta. Sarežģīta tīri paturot prātā tātad valsts uh, iedzīvotāju sastāvu, valsts uzbūvi, dažādos reģionus, kas atrodas šajā valstī, un arī vēsturiskā informācija, vēsturiskā situācija ir visai sarežģīta. Tomēr ne jau šie elementi rada galvenās bažas vai problēmas, kas novērojami šajā valstī. Nē, šajā valstī nav nacionalistiska vai reliģiska rakstura problēma. Melnkalne. Melnkalni pārvalda viena un tā pati politiskā partija kopš 90. gadiem. Un valstī, kur ir nedaudz vairāk kā pusmiljons iedzīvotāju, tas nozīmē, ka uh, um, valsti pārvalda tāds slēgts cilvēku loks, tā, tā kā ģimene varētu pat teikt, un neizbēgamā kārtā tā rezultātā nu, tas noved pie augsta līmeņa korupcijas, tā ka um, organizētās noziedzības pārstāvji neizbēgami parādās um, valdības dažādās pozīcijās, un lielākā daļa valsts īpašumu ir izpildīta izpārdoti un ir novērojama arī kontrabanda ko varētu pat nosaukt par tādu neatņemamu valsts ekonomikas sastāvdaļu. Tāpat ir naudas atmazgāšana un tam līdzīgas lietas. Viss šīs lietas, protams, pret tām notiek cīņa Mankalnē, taisnība, jā. Un cīņa pret tām, izskaušana ir visai veiksmīga, varētu teikt. Tomēr šī vienas um, partijas pārvaldība ir um, Viena no problēmām, kas bieži novērojam šādas pārējas, valsts, pārējas stadiju valstīs. Un Mankalna nav vienīgā līdzīga situācija ir vērojama arī citās Rietumu Balkānu valstīs. Manuprāt, šo jautājumu vajadzētu tā ļoti skaidri uz to norādīt, to risināt, un es konkrēti plānoju arī iesniegt grozījumu priekšlikums šajā jomā. No citas puses raugoties, ir vairākas problēmas, kas ir minēts uh, skaidrā veidā arī ziņojumā, un Mankalnai noteikti nāksies agrāk vai vēlāk tām stāties pretī. Tas, ka valstī nepastāv praktiski nekāda veida rūpniecība šobrīd, rūpniecība, kas pastāvēja valstī pirms 90 gadiem, tika izskausta, tā teikt, un šobrīd ir novērojams arī visai augsts bezdarba līmenis. Un tas nozīmē, ka valstī nāksies ar to cīnīties arī tālāk, tālākajā ceļā sarunu gaitā. Pilnībā varu pievienoties referentam ka 23. un 24. saruna sadaļa būtu jāatklāj. Jo šīs ir tās jomas, kur valsts līdz šim brīdim ir visvairāk paveikusi, un arī nākotnē, tuvākajā nākotnē nāksiet pie tām īpaši strādāt. Jebkurā gadījumā, paldies un atbalstām šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Pēc ānu referentiem, nu, Divi vēl runātāji pieteikšies izteikties sākumā vārds Kukana kungam, kas ir arī delegācijas vadītājs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Sākumā gribētu apsveikt Tanoka kungu un pateikties par viņu darbu pie Mankalnes ziņojuma. Manuprāt, ziņojums labs. Un tādēļ izteikšos īsi un teikšu tikai vairākus vispārēju raksturu komentārus. Kopumā runājot, esmu priecīgs par to, ka Mankalnas integrācijas process Eiropas Savienībā iet uz priekšu. Tomēr šajā procesā mums vajadzētu būt prasīgākiem. Manuprāt, um, progress varētu būt ātrāks un būtiskāks, tā teikt. Tādēļ es aicinātu Mankalnes valdību ne, izmantot šo brīdi, nepalaist to garām, jo īpaši tas ir saistīts ar reformu procesu īstenošanu, kas ir tiešām būtiski, un um, šim darbam jābūt rūpīgam. Pirmkārt, tiesiskums valstī un ar to saistītās reformas. Tas ir jānodrošina, un tas ir horizontālā veidā jāizno. Saruna 23. 24. sadaļa ir, tas ir būtiskas. Cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību noteikti ir jāturpina, un ir īpaši jāpievērš uzmanība šiem skaļākajiem gadījumiem šajā jomā. Tad gribētu pievienoties Tanuka kungam, uh, kas norādīja, ka ir tiešām žēl, ka ir anulēti vairāki pirmās instances spriedumi organizētās noziedzības jomā. Tālāk izpausmes un uh, plašsaziņas līdzekļu brīvība arī tā ir noteikti jānodrošina, un es norādītu, ka uzbrukumi žurnālistiem un mēdījiem ir tiešām nosodāmi un aicinātu iestādes um, rūpīgi ķerties pie šo lietu izmeklēšanas. Turklāt arī pilsoniskās sabiedrības dalība Eiropas Savienības integrācijas un reformu procesā ir tiešām būtiska. Tādējādi tas sabiedrībai sniegt tādu caurskatāmāku signālu. Un es pozitīvi vērtēju to, ka valdība aizvien lielākā mērā sazinās ar sabiedrību, komunicē ar to. Un nobeigumā gribētu vēl uzmanību pievērst to, tam, ka ir īpaša uzmanība valdībai jāpievērš arī so, socioekonomiskiem jautājumiem. Šie jautājumi ir minēti arī Tanukunga ziņojumā, un es varētu tikai piebilst, ka ir tiešām jāstrādā pie uh, stabilas un paredzamas uzņēmējdarbības vides. Nu, nobeigumā atbalstu arī Tano Konga aicinājumu izvēlēties tādu iekļaujošāku pieeju jautājumos, kas ir saistīti ar uh, Romas, bosniešu un citām uh, mazākumtautībām. Un vēlreiz paldies Tano Kungam. Paldies. Paldies, Eduard. Vārds Stiekungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es gribētu uzslavēt Tanoka kungu par ļoti labi līdzsvaroto ziņojumu, kas skaidri arī norāda uz Mankānas panākto progresu pēdējo gadu laikā. Īpaši uzmanība ir jāpievērš cīņai pret korupciju, gribētu šeit pievienoties iepriekš runājušiem kolēģiem, un gribētu tikai norādīt, ka, manuprāt, 23. 24. sarunu sadaļas atvēršana ir tas īstais konteksts, kurā strādāt un cīnīties ar šo jautājumu. Kas attiecas uz ekonomisko situāciju Melnkalnē, tad šeit vēlētos uzsvērt, ka Eiropas komisija savā ziņojumā arī jau ir norādījusi, ka intelektuālās īpašuma tiesības lielākoties ir harmonizēts un atbilstošs Eiropas Savienības akī, tomēr jāsaka vēl aizvien ir nepieciešams veikt zināmas uzlabojums, lai labāk šo, šo likumdošanu varētu īstenot. Un tādēļ Un tādēļ bieži vien arī uzņēmumi norāda, ka likumdošana varbūt nav tomēr pilnīga un būtu vēl uzlabojumi, un arī mums varbūt būs vairāk grozījumi šajā jomā. Pozitīvi vērtējam arī ceturto pantu, kurā ir norādīts, ka ir nepieciešams izrādīt spēcīgāku politisko gribu, lai veiksmīgā kārtā skaidrotu sarunu procesu Mankalnas iedzīvotājiem. Šajā jomā, manuprāt, arī mēs noteikti varētu sniegt savu atbalstu. Nobeigumā vēlētos teikt, ka Melnkalne ir panākusi vērā ņemam progresu, progress tiešām pozitīvs, un tas ļoti labi atspogļots arī ziņojumā. Paldies! Paldies Pikula kungam vēl vārds, lūdzu. Hvala lijepo. Podu... Liels paldies! Atbalstu šo ziņojumu projektu, gribētu uzslavēt referentu. Tomēr gribētu arī norādīt, ka 2005. gada referendums nebija gluži devējams par pretrunīgu. Tomēr tas tika noteikts, um, un rezultāti bija, kādi tie bija, jo Mankalnē bija nepieciešami 55% balsojums par lai Melnkalna varētu pasludināt sevi par neatkarīgu. Diemžēl šis rezultāts netika sasniegts, un arī tālākajā referendumā, kas attiecas uz pievienošanās sarunām, tad Melnkalns iedzīvotāji norādīja, ka vēlas neatkarīgas valsts status. Mūsuprāt, ne, Melnkalnē ir ļoti dinamiska ārlietu politika šajā, šī reģiona kontekstā. Uh, Un viņu īstenotās iniciatīvas un reformas uh, liecina, ka situācija ir tiešām pozitīva, vide šķ atmosfēra šķiet šobrīd pozitīva, un tā ir viena no valstīm šajā reģionā, kas ir iesaistījusies pievienošanās sarunās, tomēr mums vajadzētu panākt, ka viņu iniciatīvas ir koordinēts ar pārējo reģionu un nodrošināt, ka nav nekādas pārklāšanās. Turklāt gribētu arī norādīt, ka tās nodaļas, tās uh, sarunas sadaļas, uh, kuras Horvātija arī, tātad ir, mums ir bijusi pieredze pārunājot 23. un 24. sadaļu. Šīs ir uh, saruna sadaļas, kas ir būtisks visiem kandidātiem. Mankalna, nu, ir uh, provizoriski slēgusi divas sadaļas, ir arī noteikti kriteriji sešām citām sadaļām, un gribētu jums atgādināt, ka pirms dažiem gadiem mēs vienojāmies arī par pagaidu režīmu uh, robežai starp Horvātiju, Bosniju un Melnkalni nu, var balstoties uz Horvātijas pieredzi un um, bloķējumu, kas bija saistīts re, uh, tieši ar neatrisināto robežu jautājumu, mums ir zinām pieredze šajā lietā, un, nu, gribu norādīt, ka arī Mankalnas kaimiņiem vajadzētu laicīgi izstrādāt konkrētu ceļu karti, kā rīkoties, un izstrādāt procedūras pirms Mankalna pievienojas Eiropas Savienībai. Paldies! Došu vārdu komisija Langikungs, lūdzu. Thank you very much. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlētos eh, nedaudz jums pastāstīt arī par eh, mūsu apsvērumiem par slavenajām sadaļām 23. un 24. tiesiskuma sadaļām. Jūs jau noteikti zināsiet, kas notika pagājušo nedēļu dalībvalstīs Komisijas pozīcijā mēs pirmo reizi noteicām starp posma mērķus. Tā ir pirmā reize, kad mēs izmantojam šādu pieeju. Interesanti, ka šīs, šie starposma mērķi ietver ļoti daudz tiesiskuma aspektus tieši attiecībā uz Melnkalni. Šie starposma mērķi nav nekas jauns. Mēs eh, esam tos pārņēmuši no rīcības plāniem Melnkalnei, Līdz ar to Melnkalnei nav nekāds pārsteigums, ka šie starposma mērķi ir iekļauti. Un īstenībā mēs ceram, ka šīs sadaļas varēs tikt atklātas 18. decembrī starpvaldību konferencē. Es gribētu arī teikt, ka nosakot šo starposmu mērķus un strādājot pie rīcības plāniem, mēs sagaidām, ka uh, Melnkalnei pavisam drīz būs uh, konkrēti rezultāti. Nav nekādas jēgas, ka tiek noteikts starposmu mērķi, trīs gadus nekas nenotiek, un tad pēkšņi ir jāveic visas darbības. Mēs uh, sagaidām, ka šīs darbības uh, tiks veiktas jau pavisam drīz. Mēs to kontrolēsim ik pēc sešiem mēnešiem un arī, protams, sniegsim ziņojumus padomēji. Mūsu kopējās pozīcijas projektā mēs iesakām arī, ka ja politiskā situācija Melkalnē mainīsies, tad mēs eh, ieteiksim arī grozīt eh, šo starposmu mērķus, ņemot vērā izmaiņas. Mūsu prezentācijā un paziņojumā par Melkāni mēs atkārtojam to pašu, ko jūs tikko teicāt, proti ir vajadzīga spēcīga politiskā griba, lai sasniegtu šos mērķus. Bez politiskās gribas viņi noteikti šīs darbības nevarēs veikt. Sērunas tātad varētu tikt atklātas 18. decembrī, un mēs eh, domājam, ka būs iespējams atklāt arī citas sadaļas. Jūs, protams, zināt, ka 23. un 24. sadaļā ir izšķirošās, lai nodrošinātu progresu tālākajās sarunās, un tieši tāpēc šo divu sadaļu atklāšana iespējams ļautu Melnkalnei turpināt eh, darbu arī pie pārējām sadaļām. Paldies! Paldies, Langes kungs! Jā, mums ir, ir atlicis pavisam maz laika, Jēglas kundzei nāksies doties prom. Došu vārdu Tanako kungam īsi noslēguma vārdu, un tad nākamais punkts. Paldies, paldies priekšādātāji, liels paldies arī par uh, daudz ekspertu ieguldījumu, viņi noteikti pārzina šo reģionu daudz labāk nekā es. Liels paldies arī Anā Ibrazičai par viņas teikto. Ir skaidrs, ka tiek gatavoti ziņojumi par daudzām Balkānu valstīm būtu ļoti labi, ja tie būtu saskaņoti. Uh, un uh, lai parlaments runātu vienā balsī. Atklāti teikšu, ka neesmu pētījis citu ziņojumu valodu, bet ja jūs ieteiksiet grozījumus mūsu valodas harmonizēšanai, tad es labprāt tos akceptēšu. Ja uzskatu, ka varētu būt problēmas uh, Melnkalnē ar tādiem žurnālistiem, kas iespējams savos rakstos iekļauj apmelojumus, bet tāpat būtu jānodrošina žurnālistiem drošība. Uh, bet nedrīkstētu arī būt tā, ka žurnālisti ir pilnīgi nesodāmi un viņiem uzbrūk arī tā skaitā parlamentāriešiem. Arī pēc manas vizītes tika rakstīti tādi apmelojoši raksti par mani, ka es it kā uh, esot valdības biedrs. Es domāju, ka uh, ja šādi raksti tiktu publicēti manā valstī, tad uh, noteikti, ka šie žurnālistiem jau būtu tiesas prāvas. Nu, teikt, ka es atbalstu sociāldemokrātu valdību nebūs īsti pareizi, jo esmu konservatīvais. Citu runātāju komentāri. Ročika kungs, jūs izteicāties par. A, īsti nezinu. Jā, jūs runājāt par arotbiedrību kvalitāti. Es ļoti lielu interesi jūs uzklausīju. Protams, uh, Es eh, varbūt tā uzreiz eh, neakceptēšu visu, kas tiek teikts par arotbiedrībām un darba ņēmēju tiesībām. Papētīšu, vai šeit ir ievēroti visi tiesību akti. Vaigla kungs, eh, jā, protams, kā maza valsts, viņi diezgan cīnās, bet viņi ir saņēmuši palīdzību arī no citām valstīm, piemēram, no Slovēnijas. Uh, un akī tiek pārveidots tādā valodā, kas ir saprotams visām pusēm. Situācija kļūst vienkāršāka, tāpēc, ka divas Rietumbalkānu valstis ir Eiropas Savienībā. Šķiet, ka tas netika pieminēts, bet es pats to pamanīju. Astotā sadaļa varētu būt problēma attiecībā uz konkurenci un valsts palīdzību. Alumīnija rūpnīca viens no lielāk, viena no lielākajām industriālajām ražotnēm uh, visticamāk tiks slēgta, ja nebūs investoru un būs vajadzīga valsts palīdzība. Darba vietu radīšana ir ļoti liela prioritāte. Tika pieminēti arī bezdarba rādītāji. Un ir jāsaka, ka šī valsts ir atkarīga no pakāpojuma nozares, tieši tāpēc rūpniecības attīstīšana nāktu par labu. Daži runāja par robežu ierobežošanas jautājumiem, Es šķiet, ka šis jautājums ir atrisināts. Es esmu runājis ar valdību, bet pašlaik mani vairāk uztrauc tas, ka tiek piešķirtas koncesijas naftas um, un gāzes um, pētniecībai Adrijas jūras piekrastē. Šķiet, ka uh, ja tiks atrasta nafta vai gāze, tad uh, te varētu rasties lielas problēmas. Jā, protams, būtu jādomā arī par robežu risināšanu. Ja robežu jautājumi varētu tikt atrisināti mierīgā ceļā divpusēji, tad tas noteikti būtu ļoti labi, jo īpaši, ja runa par naftas un gāzes resursu mm, sadalīšanu, šķiet, ka tagad naftu un gāzi var iegūt arī horizontālā ceļā pāri robežām, kas šo situāciju vēl vairāk sarežģīja. Demis Mākes kungs par balsu reģistrāciju. Protams, tas ir ļoti svarīgi. Cik tālu es saprotu, tad uh, neatkarīgi novērotāji teica, ka prezidenta vēlēšanas ir bijušas um, godīgas un taisnīgas. Bet, uh, ja jūs iesniegsiet kādus grozījumus, labprāt tos izskatīšu. Jūs pieminējāt arī žurnālistu drošību. Protams, žurnālisti ir jāaizsargā. Uh, Vujaniča kungs, liels paldies par jūsu komentāriem. Jūs atkal pieminājāt organizēto noziedzību, kas ir svarīgs jautājums. Kukana kungs, mans draugs, pilnībā piekrītu jūsu teiktajam. Ir skaidrs, ka mazai valstī kā Melnkalnei ir jādaudzveidotās eh, darbības. Eh, protams, ka eh, tā ir turisma valsts, un turisma valstī būtu svarīgs eiro. Uh, neesmu īsti izskatījis pārējos um, runātāju grozījumus, noteikti tos papētīšu vairāk. Pikolas kungs, es piefiksēju tikai tādu pretrunīgu jautājumu 55,5%. Mēs redzējām, ar kādu daudz, ar kādu vairākumu tika pieņemts referendums Francijā, bet neskatoties uz to visu, uh, šī situācija ir bijusi pozitīva. Protams, mums būs vēl arī citas debates, tad, kad būsim saņēmuši grozījumus un skatīsim arī kompromisus. Lās paldies par jūsu ieguldījumu. Paldies, Tenaka kungs. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 5. decembris 2012. Tas nozīmē, ka varam to, šo jautājumu slēgt un uzreiz pievērsties Jēglas kundzes ziņojumam par vēlēšanu novērēšanu. Tadžikistānā 4. Eh, līdz 7. novembris 2013. gads. Lūdzu, Ieklis kundze. Paldies, priekšādātāji. Jūs neminējāt, cik daudz sekundes vai minūtes man tiek atvēlētas. Īsnībā jums nav noteikti nekādi ierobežojumi. Uh, Nu, neskatoties uz to, es tomēr centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Es gribētu arī lūgt, lai cilvēki paliek un man uzklausa, jo vēlēšana novērošana ir būtiska. Jau 2010. gadā piedalījos Taģikistānā vēlēšana novērošanā un vadīju arī delegāciju. Uh, novembrī man bija iespēja atkal doties uz šo valsti. Tur notika prezidenta vēlēšanas. Mani kolēģi bija no Tautas partijas grupas uh, Kasīnī kungs Teresija Madurēla no sociāldemokrātiem, Speronī no FD un Itālijas un Johims Cēlērs mūsu kolēģis. Mēs e, darbojāmies kopā ar ECO un gribētu ļoti skaidri teikt, ka mums bija ļoti laba sadarbība. Šādās vēlēšana novērošanas misijās tas tā nevienmēr ir, bet šoreiz ļoti labi varējām sadarboties un uh, arī mēs varējām ļoti labi darboties bez jebkādām pratrunām. Taģikistāna ir apņēmusies organizēt demokrātiskas vēlēšanas, un uh, šīs apņemšanās, protams, arī rada uh, dažādas kritikas iespējas. Nākotnē, protams, ir iespējama uzlabojuma un cerams, ka tie ir tiks veikti. Mēs vēlētos uzsvērt ļoti informatīvos un labos brīfingus. Mums bija arī ļoti labas sarunas ar vēlēšanu novērotājiem, politisko partiju pārstāvjiem, opozīcijas partijām, grupējumiem, kas uh, galu galā netika pielaisti vēlēšanās ar saviem prezidenta kandidātiem Sociāldemokrātu partija un Islāma atzimšanas partija. Tas, ka šīs partijas netika pielaistas vēlēšanās, protams, izrāsīja kritiku dažādos grupējumos. Tika veiktas sarunas ar trīs priekšsēdētājiem un arī ar kandidāti, kas netika pie, pieņemta, bet šķiet, ka uh, Šādas diskusijas arī ir būtiskas. Ir svarīgi, lai šādi grupējumi paši, kas, protams, vēlas uzvarēt beigās, e, būtu ļoti labi, lai tie piedalās politiskās diskusijās, taču šādu politisku diskusiju valstī pašlaik nav. Kandidāte man ļoti skaidri teica, ka viņa ir ļoti labi pazīstama profesora Dušanbē, viņu e, ļoti ciena dēļ viņas darba, bet uh, Īslām partijas dēļ, tā kā viņa nenēsā galvas segu, viņa netiek īsti akceptēta šajā valstī. Es gribētu pateikties mūsu līdzstrādniekiem no parlamenta, kas mūs pavadīja šajā braucienā. Viņi mums ļoti palīdzēja, mēs ļoti labi varējām sadarboties, mēs varējām viņ, uz viņiem vienmēr paļauties, ka viss notiks gludi, un darbs ritēs bez aizķeršanās. Tāpat arī es gribētu pateikties Eiropas Savienības delegācijai, kas strādā uz vietas, es vēlētos pateikties vēstniekam un viņa darbiniekiem. Arī viņš deva ļoti labu ieguldījumu tajā, ka mēs varējām saņemt noderīgu informāciju un bijām ļoti labi sagatavoti vēlēšana dienai. Prezidents Rahmunds uh, ieguva 83% balsu, tika atkārtot ievēlēts. Tas bija mazliet mazāks eh, valstu skaits nekā iepriekšējo reizi. Man šķita mm, interesanti, ka bija tādas eh, vēlēš, tāda vēlēšana biļeteni, kas eh, tika vienkārši izsvītroti ar tādu lielu prieku. Un, manuprāt, tas bija ļoti labi, jo beidzot cilvēki var uzdrīkstēties kaut ko tādu darīt. Pozitīvi bija arī tas, ka tajos um, vēlēšana iecirkņos, ko es apmeklēju, un to minēja arī kolēģi, kas bija uz citiem iecirkņiem pilsētā, uh, bija cilvēki, kas bija atbildīgi par vēlēšana norisi, bija ļoti skaidra informācija. Uh, pēc tam, tad, kad mēs apmeklējām lauku iecirknis, tad bija skaidrs, ka šeit situācija vairs nav tik laba. Bija tā, ka cilvēki nāca un gribēja balsot par visu savu ģimeni, tāpat arī mēģināja ieiet vēlēšanu kabīnē divi vai trīs cilvēki, bet gribētu norādīt, ka vēlēšana kabīnes bija ļoti mazas, tātad diviem un trīs cilvēkiem pat uh, nebūtu iespējams ieiet vienā kabīnē diviem, trīs cilvēkiem. Tāpat bija arī cilvēks vīrietis, kas ieradās ar piecām pasēm un teica, ka viņam ir jānobalso par savām sievām, meitām vai citām sievietēm, un uh, viņas vienkārši nevarot ierasties uz vēlēšanām, jo viņām ir jāstrādā. Nu, es ceru, ka šādas situācijas nākotnē vairs nenotiks. Mēs sniedzām kopīgu paziņojumu presei. ED EDSO, ODO un parlaments. Mēs e, norādījām, kuras lietas vēl būtu jāmaina. Galvenokārt mēs prasījām, lai valstī notiktu politiskas diskusijas, lai šajās diskusijās piedalītos arī jaunieši. E, šķiet, ka viņi drīkst jau to darīt, bet jautājums ir par to, vai viņi to grib darīt. Mūsu delegācija vienmēr sniegs šādus komentārus, un tas pats attiecas arī uz sievietēm. Vai nebūtu tā, ka tikai vīrieši dodas vēlēt un sievietes dara kaut ko citu? Tādas lietas vairs nevarētu atkārtoties. Tagad noslēgumā gribētu teikt, ka uh, kopš 2010. gada noteikti ir daudz kas mainījies, varbūt izmaiņas nav pietiekami lielas. Mēs redzējām arī, ka uh, ir uh, robeža, gan 1300 km gara robeža ar Afganistānu. Šī robeža netiek ļoti labi novērota, tas nozīmē, ka uh, cilvēkiem ir arī bail, un tāpēc viņi paļaujas uz Rahmonu un uz stabilitāti. Viņš ir centies nodrošināt dažādu etnisko grupējumu mierīgu līdzās pastāvēšanu, uh, Tieši uz šo mieru cilvēki arī paļaujas, un to mums vajadzētu cienīt. Es gribētu, lai vēlēšana novērošanas misijās mēs būtu aktīvi visur pasaulē, jo mēs tad varam parādīt savu seju, mēs varam kā Eiropas Savienība eh, parādīt, kādas ir mūsu vērtības un mēģināt tās nest tālāk. Tieši tāpēc eh, šādas misijas mums ir ļoti būtiskas. Lielas paldies, Ieglas kundze! No savas puses pavisam īsts jautājums. Kādas ir attiecības ar Krieviju un par idejām no Krievijas puses par muitas savienību un par dažādām ekonomiskām savienībām, vai Taģikistāna arī skatās eh, uz šādā virzienā un ved par to sarunas. Es piedalos Centrālā Azijas delegācijā kopš 1999. gada, tāpēc šo reģionu pazīstu tiešām labi. Viss reģions balstās uz Kazahstānu, kaut arī Kazahstāna ir muitas savienībā. Tas nozīmē, ka uh, viņi Eiropas Savienību uzskata par tādu kā kvazī partneri, Ķīna stāv otrā pusē, un Krievija vai arī ASV, bet galvenokārt Krievija tā tad ir otrā pusē. Viņi no mums sagaida noteikti ne naudu, jo naudu viņi saņem kur citur, bet viņi gaida tādu iekšēju atbalstu. Vislielākā problēma reģionā ir tāda, ka prezidents Nazarbājevs, Kārimovs un Rahmons, paņemsim tikai šos trīs, vienkārši nespēja sarunāties savā starpā. Viņi runā viens par otru, Viņi iespējams eh, sēž pie viena gāda, bet neskatoties uz to, viens ar otru nesarunājas. Un tā ir vislielākā problēma. Mūsu uzdevums, eh, es patiešām esmu par to ļoti pārliecināta, attiecībā uz Centrāla Āzijas bijušajām padojumu republikām mums ir eh, galvenokārt jādomā par Taģikistānas robežu ar Afganistānu. Šeit mums vajadzētu darīt ko vairāk. Viens piemērs. Pirms eh, diviem gadiem man parādīja tieši to, kas tur notiek. Tātad eh, no Dušan B ir jābrauc pāri um, kalnam, tālāk nonākam ielējā, tad vēlreiz jābrauc pāri kalnam, un man likās, ne, mēs nekad nenonāksim galā. Un tad pēkšņi eh, mani līdzbraucējs saka, re, šeit ir priekšā liels tunelis cauri kalnam. Uh, Eh, par to samaksāja Ķīna. Eiropas Savienība no mums gaida tikai vērtības un vidas aizsardzību. Jā, tad par to mums ir jādomā. Mums, mēs nedrīkstam maksāt uh, par šo tunelī, mēs nec drīkstam, nec gribam to darīt, bet mums ir jāmēģina runāt, mums ir vajadzīgas sarunas, ir jāsaprot, kāpēc mēs iestājāmies par samierināšanos, par mieru visā šajā reģionā. Mums vienmēr vajadzētu uz to uzstāt. Mēs nevaram konkurēt ar Krieviju. Tas, eh, tāpat kā agrāk, viņiem ir lielais brālis, bet mums ir uh, jābūt šādam atbalstam vai li lieliem plecam, un to no mums arī gaida. Lielas paldies, Ieglas kundze, līdz ar to noslēdzam šo punktu un varam strādāt tālāk pie mūsu darba kārtības. Nākamais punkts ir Eiropas Savienības un Krievijas nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā atjaunošana. Referents ir Ročekungs. Tagad vēlētos dot vārdu Ročika kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir mūsu komitejas atzinums ITRE komitejai. Tātad ir Eh, šeit runa par ES un Krievijas nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā atjaunošanu. Šis nolīgums bija parakstīts 2000. gadā un pagarināts uh, uz pieciem gadiem 2009. gadā, un tagad ir paredzēts to pašreizajā formā pagarināt vēl uz pieciem gadiem. Mērķis ir pat dziļināt, intensificēt sadarbību starp Krieviju un Eiropas Savienību zinātnes un tehnoloģijas jomā. Ir pozitīvas sadarbības pieredze šai jomā, kas apliecina to, ka par spīti tam, ka mums ir grūtības attiecībās ar Krievijas federāciju, un pēdējās dienas mēs runājam par Ukrainu un spiedienu, ko Krievija izdara uz šo valstī, uh, un citām austrumu partnerības valstīm ir tomēr daudzas jomas, piemēram, zinātne un tehnoloģija, kur mēs varam sadarboties ar Krieviju mūsu kopīgās interesēs un kas nāk par labu abām pusēm, veicinot inovācijas un ekonomikas konkurētspēju. Visu šo iemeslu dēļ mēs aicinām ITRA komiteju kā atbildīgo komiteju ierosināt, lai parlaments piekrīt šā nolīguma pagarināšanai. Paldies! Liels paldies, Raučeka kungs, neviens nevēlas uzstāties no kolēģiem. Līdz ar to varu paziņot, ka AFET komitejā balsojums notiks 12. decembrī un ITRE komiteja par šo jautājumu balsos 17. decembrī. Līdz ar to esam pabeigusi šā darba kārtības punkta izskatīšanu un tagad es paziņoju, ka nākamā darba kārtības punkta izskatīšanu uh, Dirānas uh, kundzes ziņojumu par tautas, par, par parlamenta delegācijas, tautspartijas grupas delegācijas braucienu uz Mjānumu 15. 17. novembrī mēs uh, atliekam uz uh, Strasbūras uh, sesiju, un līdz ar to šī rīta sēde ir slēgta un tiekamies pēcpusdienā.